Montēn. Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu sanāksmē, kas būs kopīga sanāksme AFET komitejai ar kultūras komiteju un mūsu kolēģi Silviju Kostu, kura ir uh, kultūras un uh, izglītības komitejas priekšsēdētāja. Vēl jums visiem uh, laimīgu jauno gadu, laimi, apmierinātību un uh, novēlu visiem tādu Eiropu, kas dod ieguldījumu vienotībā un miera nodrošināšanā. Šodien būs pirmā diskusija par kopīgo Eiropas komisijas paziņojumu un uh, augstās pārstāvis komisijas vicepriekšsādātājs uh, paziņojumu par starptautisko kultūras attiecību stratēģiju, kas tika pieņemts 2016. Uh, gada 8. jūnijā. Pie mums ir ieradies Diego Marani un Valters Campierī, kuri veica darbu pie šī paziņojuma. Sirsnīgs jums paldies par to. Un es domāju, ka mums eh, nevajadzētu kā referentiem pārāk ilgi izteikties, un tomēr gribētu pateikt, ka kultūras diplomātija ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo īpaši eh, mūsdienās tādos laikos, kā mēs eh, dzīvojam, un Frederika Mogarīni arī ir teikusi, ka uh, Uh, šī te skarbā un maigā vara iet roku rokā, un uh, tas arī ir apspriests kā jautājums šajā globālajā stratēģijā. Šajos laikos, kad tiek apšaubītas vērtības, uh, barjeru nojaukšanas jautājums un saprašanās veicināšanās jautājums ar citiem cilvēkiem, citām tautām, citām valstīm ir aktuāls, un uh, mums ir arī jārunā par uh, attīstības jautājumiem at, atšķirīgu kopienu attiecībās. Pasaulē, kurā uh, ir ļoti daudzveidīgas, uh, daudzpusējās attiecības, uh, un kurā uh, ir jāveido šīs attiecības kultūras, uh, diplomātija ir ļoti aktuāls jautājums, kam ir arī jādarbojas interaktīvi. Un šeit ir jādomā arī par to, lai mūsu vērtības, mūsu priekšstat par vērtībām tiktu pietiekam ņemt vērā, jo tas ir nozīmīgs aspekts. Un šīs te Uh, vērtības, kas uh, ir saistītas arī ar uh, apvienoto nāciju pamatiesību noteikumiem. Tas viss ir cēlies Eiropā, bet mūsdienās tas jau ir vispasaules saistību jautājums. Un tāpēc arī ir jāizrāda zinām izpratne, un Eiropa ir arī piemērs daudzveidībai, uh, vienotībai daudzveidībā, jo šeit nav viss eh, jāvienādo, bet vienkārši jāizrāda izpratne uh, atšķirīgajam un daudzveidībai. Un es domāju, ka runājot par vērtībām, mums jārunā gan par uh, saturisko pusi, gan par prezentācijas pusi. Un tas ir arī Eiropas interesēs. Kaut gan šeit mēs eh, nerunājam par to, ka jāpārstāv eh, Eiropas kultūra eh, un nav jāaizstāj kultūrāla attīstība dalība valstīs. Nē, mums ir drīzāk jādomā par mūsu daudzveidību, kas mūs vieno, un jāpadomā par to, kā mēs to varam, kā parlaments, mūsu praktiskajā sadarbībā, kā komisija, kā ārējās darbības dienests, kā to visu var iesaistīt piemēram, ar izstādēm mūsu pārstāvniecībās, eh, un tas būs tāds eh, praktisks darbs, eh, um, rodot vienotību mūsu daudzveidībā, un tas ir arī jāveic dalību valstīs, un nevajadzētu būt tādai uh, Eiropas dominanci. Pirms simts gadiem tika teikts, ka Eiropas nāciju kultūra uh, ir uh, ar vienotu izcēlesmi, un 4 piekdaļas no tās ir vienāda. Kristīgais demokrāts es esmu, jā, tā es vienmēr saku, bet uh, uh, šeit ir jādomā par šiem trim kalniem, par Golgātu, Kapitolu un apgaismību, un tā ir mūsu kultūras izcēlesme. Un arī māksla ir jāpiemina, un tur arī izpaušas mūsu kultūras daudzveidību, un es domāju, ka mēs varēsim varbūt šo jautājumu saturiski arī nostādīt priekšplānā, lai spētu ar citām institūcijām, komisiju un tās ģenerāldirektorātiem uh, arī uh, sadarbību veidot, uh, īstenojot projektus un rīcības, lai uh, tā nav tikai tāda parunāšana, lai šos principus tiešām arī praktiski īstenotu. Kostas kundze un es piedāvāsim jums ziņojumu projektu, pie kā jau tiek strādāts, un man būtu liels prieks, ja tagad uh, Kostas kundze pārņemtu uh, Uh, vadību un arī dotu vārdu Marānī un Sampierī kungam, uh, kas uh, um, varētu izteikties, jā, viņi ir itāļi, izskatās, ka tomēr zināma dominance šeit ir no itāļu puses, bet, nu, tā ir kā ir. Cuando soy para la agricultura. <laughs> Nix Kultura in Deutschland. <laughs> also herzlichen Dank. Sirsnieks paldies, un tagad jums vārds Kostas kundze. Grācie, un Revoli Broks. Paldies. Paldies, Broka kungs. Es piekrītu jūsu uh, viedoklim. Es arī uzskatu, ka tie apstākļi, kuros uh, Mēs šobrīd tiekamies. Paldies Broka kungam par uh, to, ka jūs mūs uzņemat šajā kopīgajā sanāksmē. Pirms pusotra gada mums jau bija kopīga sanāksme par līdzīgu jautājumu, kas ir saistīts ar uh, sagatavošanās pasākumu secinājumiem, kuru uh, 2011. Uh, gadā uzsāk kultūras komiteju, un tas noslēdzās 2013. gadā, un tur bija runa par uh, platformu, kas tika izveidota, to izveidoja dažādas uh, Eiropas iestādes, un komisija tur arī piedalījās, un mēs pateicamies par šo iniciatīvu, kur um, arī tika iekļauti dažādi ieteikumi no toreizējās sanāksmes. Un es varu arī Broka kungam piekrist, eh, ka šeit mums eh, nav plāns eh, veidot tādas noslēgtas zonas. Nē, ir ļoti svarīgi, lai mēs darbotos saskaņā ar Mogarīnī kundzes paziņojumu garu, un lai ņemt vērā arī komisāru teikto, Un arī eh, šeit ir eh, līdzdarbojušies četri ģenerāla direktorāti. Un tas viss parāda, ka kultūras dimensija plašākā izpratnē ir eh, vairāk jāņem vērā diplomātiskajās attiecībās pasaules mērogā, kuras īsteno Eiropas Savienība. Un uh, mēs apzināmies, ka mūsdienās uh, vairāk kā jebkad bez uh, starpkultūra dialoga, bez kultūras dimensijas, bez savstarpējas vērtību atzīšanas un starpkultūra dialoga atzīšanas nav izredzes panākt mieru pasaulē un mierīgu līdzās pastāvēšanu un demokrātijas veicināšanu pasaulē. Uh, Ir interesanti, ka šis paziņojums par kultūru uh, nāca praktiski uh, vienlaicīgi ar Eiropas uh, vietu pasaulē, un tas parāda, ka šim uh, paziņojumam ietver nosacījumi jau ir pavisam citi kā agrāk, un tomēr ir jāizpild zināmi kritēriji pie kā arī vēlamies strādāt kopā ar līdzreferentiem. Uh, kurus vēlamies uh, pieslīpēt um, un izstrādāt, lai Eiropa aktīvāk varētu uzstāties, darboties šajā jomā un apkopotu dažādus elementus uh, un instrumentus un arī jau partnerības, kas jau ir izveidotas. Tās vienkārši ir labāk uh, jāuzsver, jākonkretizē, lai panāktu konkrētu pasākumu īstenošanu, kā jau uzsver Broka kungs. Tātad mēs nevēlamies uh, tagad izspiest dalību valstis no to vietas, mēs vienkārši vēlamies uh, atbalstīt dalību valstu rīcību un uh, kultūra ir ceturtais uh, ilgspējīgas attīstības pīlārs. Bez vīdes un citām dimensijām ir arī šī kultūras dimensija. Un tas ir uh, tas uh, viedoklis, kam piekrīt arī daudzi šeit klātesošie. Uh, jo es domāju, ka nav jādomā tikai par ilgspējīgu attīstību. Šeit ir runa arī par uh, papildinošiem elementiem, piemēram, inteliģences pārstāvji, uh, mākslinieki um, un arī uh, kultūras nozarē strādājošie. Tas ir mūsu trumpis, kuru mēs nevienmēr uh, pietiekam izspēlējam. Uh, Vēl viens elements eh, ir tas, ka mūsdienās kultūra um, eh, ir jāīsteno eh, ņemot vērā jaunos apstākļus un nedrīkst uh, domāt par kultūras vienādošanu. Mums ir uh, daudzveidīga kultūra, ko varam piedāvāt, un tā ir viena no Eiropas modeļa stiprajām pusēm. Mēs varētu būt piemērs tam, kā kultūras un valodas uh, aspektus var uh, savstarpēji saskaņot, uh, un uh, tur nāk klāt arī mobilitāte uh, un, uh, un pieredzes apmaiņa ar trešajām valstīm. Vēl gribēju norādīt uz to, ka ir svarīgi uh, šeit arī īstenot ko, konfliktu novēršanu un ir jācīnās pret fundamentālismu, kas uh, bieži rodas izglītības trūkuma un dialogu trūkuma rezultātā starp dažādām valstīm. Mēs jau esam vairākus svarīgus aspektus uzsvēruši, un es domāju, ka no debatēm izrietēs vēl citi būtiski aspekti. Un svarīgi uh, bez eh, komunikācijas ir arī pārvaldība, proti kā koordinēt, kā vadīt kultūras politikas eh, aspektus. Mums vajadzētu formulēt mērķus katram gadam un arī uz vairākiem gadiem, paredzot eh, arī īstenošanas iespējas trešajās valstīs, un šeit mēs varam izmantot arī Eiropas tīklus starp dažādām programmām, kā Erasmus Mundus un citām uh, Marija Kurī stipendijām, tur vajadzētu arī panākt lielāku uh, saziņu. Tas ir plašs piedāvājums, ko Eiropa šeit sniedz. Ar to arī gribētu noslēgt, kā jau teicu, procedūra ir tikko sākusies, un uh, mēs noteikti vēlāk vēl uh, tiksimies, bet tagad vispirms vārds komisijas pārstāvjiem, kuri šeit ir klāt vispirms. Uh, Diogamānis, kurš pārstāv uh, ārējo darbības dienestu, un viņš ir uh, kultūras koordinators. Un pēc tam Campjērī kungs, uh, kurš pārstāv izglītības un kultūras uh, ģenerāla direktorāta komisijā. Un noteikti būs interesanti uzklausīt uh, jūsu vērtējumu, un tad arī uzklausīsim uh, līdzreferents un ēnu referentus ja nav citi eh, komisijas pārstāvji, eh, jo mums arī no DEFCO ģenerāla direktorāta ir eh, klāt pārstāvji. Marānī kungs, lūdzu. Godam deputāti, es runāšu daudz īsāk nekā desmit minūtes, lai izskaidrotu šī paziņojuma vispārīgo gāru. Vislabākais veids, manuprāt, būtu citēt Frederiks Morgerīni sacīto pagājušā gada kultūras fóruma runā. Mums e, nav jābādais teikt, ka mēs esam kultūras lielvāra. Mūsu atvērtība ir padarījusi mūs lielus un stiprus, mūsu uh, brīvība, kas ir padarījusi uh, to pa, kultūru par Eiropas uh, izcilību un kas dod iespēju iedvesmoties pasaulē. Mēs esam lepni par mūsu mantojumu atvērti pasaulē. Kā jau jūs to tikko sacījāt, mēs esam iecerējuši doties pa šo ceļu, gatavojot stratēģiju. Mēs vēlamies pāriet no tradicionālās stratēģijas, kāda mums bija līdz šim mūsu kultūras politikā, un iesaistīties vairāk eh, tiešu sakaru kultūras politikā. Tas nozīmē, ka mēs drīzāk tā vietā, lai mēģinātu mācīt, sāktu mācīties no citiem un uzskatītu kultūru kā e, kopīgu pamatu, veicinātu partnerību starp kultūras operatoriem Eiropā un mūsu partnervalstīs, attīstītu e, kompetences, e, apmainītos ar tām, veicinātu izglītošanos un jebkāda veida apmācības. E, jo mēs esam šeit skatījuši kultūru visplašākajā izpratnē, tā izskaitā runājot par kultūras nozaru, kultūras mantojumu, e, e, kultūru izglītībā un izglītības apmaiņu. Jaunais šajā pieejā ir tas, ka mēs vēlamies pāriet uz uh, vairāk sadarbības paradigmu, un galvenā loma šajā stratēģijā piekrīt dalībvalstīm caur viņu nacionālajiem kultūras institūtiem. Tie būs mūsu galvenie saruna partneri, un mēs vēlamies, lai tie tiktu iesaistīti sadarbības projektos ar Eiropas Savienības eh, delegācijām partnervalstīs. Šīs ir mūsu stratēģijas vispārīgās līnijas, un kolēģi pastāstīs detalizētāk par sava darba sadaļu izglītībā un kultūrā un attīstībā. Un no manas puses pēdējais elements, kas palīdzējis jums labāk izprast šī paziņojuma garu, ir tas, ka mēs kā Eiropas Savienība jau daudz esam paveikuši kultūras ziņā. Mūsu daudzas programmas ir ar kultūras saturu un pārāk bieži mēs nezinām, e, kurš dienests ar ko nodarbojas, un viens dienests nezina, ar ko nodarbojas pārējie, ja nav koordinācijas un kopīgi redzējumi. Mēs esam mēģinājuši koriģēt šo trūkumu. Paldies! Tas bija tik tiešām īsi, un Tagad es došu vārdu Dzanpierīgungam. Paldies! Es mēģināšu, es nezinu, vai es varēšu tikpat izteikties īsi kā Diego, lai gan viņš pateica jau ļoti daudz. Es vēlos atgriezties pie Kostas kundzes sacītā. Šajā paziņojumā mēs balstījāmies uz sagatavošanas darbu, kas tika gatavots kopā ar parlamentu, ar apet komiteju, ar dalībvalstīm un arī e, izmantojot mūsu kolēģu pieredzi, veidojot programmas kultūrā. Un visbeidzot, jānorāda tas, ka uzkrātā pieredze Eiropas Savienībā, pateicoties mūsu sadarbībai kopā ar mūsu partneriem, izmantot mūsu programmas, Creative Europe un eh, citām. Kāds tad bija mērķis? Uh, Tas bija saprast, ko kultūra var sniegt dažādās jomās. Mēs e, piekrītam kultūras iekšēji vērtībai, tāpat mēs nozī, e, uzskatām, ka tā ir nozīmīga ekonomiskai attīstībai, e, sociālajiem dialogam, kultūras dialogam un tālāk, kāda var būt Eiropas Savienības specifiskā loma veicinot kultūru. Kā jau sacīja Broka kungs, mēs atbalstāmies uz dalību valstu. Uh, Eh, eh, kultūru, jo mums Eiropas komisijai nav sava kultūra, ko mēs piedāvātu, un tāpēc nav brīnums, ka eh, pirmais, pirmie vārdi šajā paziņojumā ir kultūras daudzveidība. Un tad, kad es skaidrošu, ko mēs mēģinām panākt, tad jānorāda, ka mēs saskatām kultūru kā telpu, kur Eh, notiek radoša miedarbība un radoša sadarbība. Mēs mēģinām paplašināt sadarbības telpu, to mēs darījām Eiropas Savienībā, to mēs vēlamies īstenot pasaules līmenī, lai varētu šīs programmas veicināt. Tāpēc ļoti noderīgi bija sākt ar principu formulēšanu. Pirmais no tiem ir cilvēktiesības un e, kultūras daudzveidība. Kā jau sacīja Silvija Kosta, ir balsītīties uz humanismu un to, kas mums ir kopīgs. Mēs kā Diego sacīja, nenodarbosimies ar to, ka mācīsim citus, Mēs dosim iespēju darboties šajā jomā, kultūras jomā, kultūras operatoriem un māksliniekiem. Nākošais princips ir eh, komplementaritāte un subsidiaritāte. Mēs sadarbosimies ar dalību valstīm, interesētājiem personām. Mēs pilnībā respektēsim subsidiaritātes principu. Tāpat ir jānorāda, ka tikai kultūras operatori un mākslinieki ir spējīgi šo darbu paveikt. Tāpat arī e, komunikācijā mēs esam norādījuši vairākas darbības, kuras mēs esam iecerējuši. Mēs esam izvēlējušies e, kultūras devumu socioekonomiskajā attīstībā, tā ir fundamentāla lieta. Un arī dotu, mēs dotu iespēju saviem partneriem veidot ilgtspējīgu ceļu uh, savai attīstībai. Otra daļa ir. ņemt vērā piemērus no mūsu vēstures, no vēstures Sīrijā, bijušajā uh, Dienvidslāvijā, uh, Un trešais aspekts ir kultūras jādojums, mantojums. Ļoti svarīgi ir tas, lai mums izdiet, izdotos veidot dialogu Eh, tā kā Eiropas Savienība ir uzkrājusi lielu pieredzi šajā jomā, tad te mēs varam mainīties pieredzē ar saviem partneriem, un mums jau ir vairākas darbības, kas ir sagatavotas. Mūsuprāt, bija noderīgi veidot šādu darbību panorāmu, kas nav e, pilnīgi izsmeļoša, bet norāda virzienus, e, kuros mēs esam iecerējuši dotos, doties. E, komunikācija tiks sagatavota jūnijā, pēc tam mēs esam sākuši jau vairākas darbības īstenot, un Tagad pēdējā vissvarīgākā nodaļa attiecas uz partnerattiecībām. Šī ir stratēģija, kas var tikt ieviesta tikai darbojoties kopā. Ja komisija viena pati to nevar paveikt. Mēs varam e, sasniegt rezultātus atsevišķos projektos vai programmās, bet nevaram nodrošināt kvalitāti e, pildībā. Tāpēc ir pilnīgi vitāli nodrošināt dalībvalstu un to kultūras institūtu pilnīgu dalību. E, Tas dos iespēju multiplicēt darbības un sasniegt mērķus dalību valstīs, izmantojot šo reizināšanas efektu. Pašvaldības, eh, partnervalstīs un Eiropas Savienībā, jo kultūra ir tuvu cilvēkiem, tāpēc darbībām ir jābūt maksimāli vietēji rakstura. Un Tāpēc šāda darbība uz vietām ir būtiska. Mēs esam izveidojuši kultūras diplomātijas platformu, kur jau darbojas, mēs nodarbojamies ar kultūras apmācību un arī e, šeit ir runa par laba, vislabākās prakses apkopošanu. Uh, un arī, lai uzklausītu padomus no pilsoniskās sabiedrības, kā arī Eiropas Savienības delegācijas būtiskā loma ir jānorāda, jo mēs vēlamies panākt to, lai darbības tiktu īstenotas uz vietas, un Eiropas Savienības var darboties kā platforma, kas apvieno vietējos spēlētājus, kultūras institūtu devumu un nacionālo valdību devumus, un mēs esam uh, Eh, piedāvājuši šajā sakarā vairākus labus piemērus. Un tagad eh, pāris minūtēs es aicināšu kolēģi sniegt dažus piemērus. Es no savas puses gribētu parādīt atsevišķus piemērus atbalstam, kas ir sniegts pēdējā laikā, Un atsaucoties uz pieminētajiem trim pilāriem - sociāla, ekonomiska atbilstību, kultūras mantojumu un kultūras lomu mierīgās attiecībās. Runājot par pirmo no tiem - kultūras lomu sociāla ekonomiskajā attīstībā. Mēs esam līdzfinansējuši filmas uzņemšanu, uh, Eh, eh, Kodivārā, kas attiecās uz, kur attiecās uz valsts politisko un militāro eh, pagātni, uz samierināšanās procesu valstī tā, un arī šī filma atbalstīja kino nozar valstī E, tā tika uzņemta vairākus gadus atpakaļ, pēc tam ir uzņemts vairākas filmas, ir izveidots Nacionāls kinofons, ir izveidot Nacionālā filmu bāze. Aptuveni 45 e, vai sež, līdz 60 tehniskie darbinieki un aktieri tiek apmācīti uzņemšanas laikā. Mums ir ļoti veiksmīgs projekts ar Vācijas sadarbību Šrilankā, e, kas arī bija paredzēts samierināšanās procesam un veltīts multikulturālismam valstī. E, tā ir iekļautas Ziemveļu dienvidu apmaiņas programmas, e, piedaloties universitātiem, kopā ar 800 dalībniekiem tika piešķirt nelieli granti vietējām iniciatīvām. Un arī esam atbalstījuši kultūras festivālu veidošanu, lai veidotu ciešākus kontaktus uz vietām. Nākošais iemesls kultūras mantojumā ir projekts Rietum Āfrikā, Nigērā, projekts, valsts muzejs kurā būvniecībā ir izmantoti ekoloģiskie materiāli, e, organizētas vairākas konferences veltītas nacionālām kultūras mantojuma saglabāšanai, ir vairāki simti cilvēki apmācīti par to, tajā kā tiek veidotas šādas būves un arī notikuši citi pasākumi. Paldies, paldies! pār šiem nosauktajiem piemēriem un Tagad došu vārdu kolēģiem referentiem, ēnu referentiem. Kurš izteiksies pirmais? We can alternate one from Culture Committee, one from AFET Committee. Klausīsim vienu runātāju no kultūras, vienu no AFET komitejas un dosim vārdu viss Pirms eh, vārdu kultūras komitejas pārstāvēja Himenesai Barbatai. Sveicināti! Ļoti labi, ka mēs iesākumā uzklausījām atsauci uz Frederikas Morgerīnis sacīto par kultūras lomu startautiskajās attiecībās. Parlaments šajā sakarā jau izteicās 2011. gadā. Un kā ēnu referente kultūras un ārlietu jomā es gribētu pieskarties atsevišķiem punktiem, kas, manuprāt, ir interesanti. Un es domāju, ka mēs varētu balstoties uz šiem aspektiem veidot pozitīvas un interesantas darbības. Piemēram, iesākumā es vēlētos runāt par kultūras e, institūtiem, kas atrodas ārzemēs. Tie tādi ir Gētas institūts, Cervantes institūts, British Council un citi. Šie institūti veids lielu darbu valodas apmācībā, kultūras, līdz savas valsts literatūras. Uh, izplatīšanā un Tie ir pārstāvji Eiropai, kādu mēs vēlamies eh, veidot, kas ir ar kopīgu diskursu, integrējošu runu, kas veido šo kopīgo kultūras identitāti, kas nozīmē Eiropu. Manuprāt, šie institūti varētu uh, Eh, arī tikt izmantot, lai spērtu šos nozīmīgos soļus. Vēl viens temats, kas man ļoti interesē, ir zinātniskās diplomātijas jautājums. Gan zinātni, gan kultūra ir tas, ko mēs dēvējam par maigo varu, lai varētu lielu atbalstu sniegt attiecībām ar valstīm ārpus Eiropas. Un it īpaši zināt, ir tā, kas var, var palīdzēt mūs vienot jomās, eh, kas nav tik daudz atkarīgas no emocijām, tradīcijām, bet eh, par lietām, eh, kurās mēs vairāk atkāpjamies no subjektīviem spriedumiem. Manuprāt, šī joma ir nozīmīga, Un it īpaši tas attiec uz Eiropas kaimiņa attiecību politiku, kad mēs apmeklējam Tunisiju kopā ar deputāti Kuskostu un runājām par šiem jautājumiem. Mēs atzinām, ka ir ļoti nozīmīgi strādāt šajā virzienā un, piemēram, arī tika runāts par eh, inovāciju sistēmu, izmantojot eh, projektu Eiropa 2020. Un tas palīdzētu veidot šāda veida saiknes, piemēram, ar Ziemeļāfriku, kurā ir apgabali, kas, eh, kuros mūsu prāti ir ļoti būtiski izveidot stabils attiecības un sasniegt kopīgas mērķus, lai mēs varētu uh, darboties kopā. Tāpat nedrīkst eh, piemirst eh, tik svarīgo Eiropas kultūras mantojums jautājumu visās eh, izpratnēs. Kopā ar, ar vairākiem draugiem apmeklēju Minheni un Gleznu krātuves, un mēs atzina, un atzīstam, ka uh, kultūras jautājums mūs ļoti vieno Eiropā, bet arī mēs nedrīkstam piemirst to, kas notiek eh, Ziemeļāfrikas eh, un Magreb valstīs, un mums ir jāpalīdz atbalstīt to mantojumu, kas ir daļa no mums, kas ir nācis no mūsu kultūras, un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs šo mantojumu palīdzētu saglabāt gan mums, gan uh, mūsu partnervalstīm. Šie ir vissvarīgākie punkti, pie kuriem es gribēju pieskarties šīs diskusijas laikā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir deputāts Mijans Mons no AFET komitejas. Paldies priekšsēdētāji, paldies abiem priekšsēdētājiem Melmaram Braukam un Silvē Kostai par to, ka tiks uh, saukt šī sanauksme. Es atceros, kā pirms kāda laika šajā pat zālē notika sagatavošanas sanāksme, pa to laiku tika sagatavots pagājušā gada komisijas jūnija ziņojums, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, manuprāt, un kā tas dos iespēju rast risinājumus, kurus apstiprinās parlaments, un es gribētu ar jums dalīties vairākos apsvērumos. Pirmkārt, kultūra, kā jau tas izskanēja, nozīmīgs ekonomiskās attīstības instruments, piemēram, kultūras turisms, kas ir ļoti svarīgs, bet arī, kā to norādīja kolēģi, kultūras nozīme. At sadarbībā. Otrkārt, kultūra veidojot e, mierīgās kaimiņa attiecības. Kultūra ir iecietība, dialogs. Un tad, kad e, ir atsevišķi, kur atbalsta vienpusīgumu, dogmatismu, tad Eiropa ir tā, kas piedāvā kultūras dialogu. Un mēs varam tādā veidā palīdzēt novērst radikalizēšanos, Eh, preventīvas darbības ir tās, kas mums ir ļoti nozīmīgas. Un trešais aspekts, kas arī tika izcelts, ir kultūras eh, mantojums. Šis gads ir iecerēts kā kultūras mantojuma gads, un parlaments un Silvija, eh, Silvija Kosta aizstāvēja to, ka 2018. gads būtu kultūras mantojuma gads. Domāju, ka gads, kas ir veltīts kultūras mantojumam, ir ļoti nozīmīgi ieceri un arī jānorāda, ka Eiropas Savienība ir liela var šajās, šajā jomā. Un mums ir jāturpina aizstāvēt šī jautājuma ciešā sadarbībā, sadarbībā ar UNESCO pēc eh, tiem aktiem, kas ir notikuši vairākās valstīs, piemēram, Afganistānā vai kas nesen notika Palmīrā. Bet vēl ir vēl viens aspekts, ko es neatrādu komisijas paziņojumā. Manuprāt, tas ir ļoti būtiskie Eiropas kultūras ceļi. Šķiet, ka šajā gadā apricet 30 eh, gadi Eiropas kultūras ceļu programmai. Kultūras ceļi ir ļoti nozīmīgi, lai izprastu to, ko nozīmē Eiropa. Eh, gan kultūras daudzveidība, gan civilizācijas vienotība Eiropā. Es domāju, ka mūsu jaunošiem uh, eh, uh, ir būtiski ne tikai. Uh, vairs nav būtisks Santiago de Compostela ceļš, bet eh, citi cisterciešu un citi Eiropas ceļi, kas ir ļoti nozīmīgi. Un turklāt eh, šie ceļi nav tikai Eiropas, tie stiepjas uz mūsu dalību valstīm ir Andalūzijas ceļi uz um, Uh, Magreba valstīm, uz Maroku, uh, Sefarādu, jeb uh, Iberijas pussalas ebreju ceļi un vēl citi kultūras ceļi, kas ir taiskaitā nozīmīgi ekonomiskā veidā, lai uh, es labāk saprastu Eiropu, tās civilizāciju, to, kas esam mēs eiropieši. Turklāt tie palīdz uzturēt ciešas attiecības ar citām valstīm. Tad, kad citi piedāvā sašķeltību, fragmentāciju, tad š, eh, kultūras ceļi novērš šādu Eh, šķelšanos un fragmentāciju. Eh, noslēgumā vēlos nozīmēt to, cik būtiskas ir jauniešu apga, apmaiņas programmas Erasmus un citas sadarbībā ar tuvām kaimiņu valstīm. Šeit es domāju gan Maroku, gan citām, lai mēs varētu palīdzēt integrēt jauniešus, studentus. Viņi ir Eiropas, viņi ir mūsu kaimiņu valstu nākotne. Tāpēc eh, šāda studentu apmaiņas un sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies. Tagad došu vārdu Džulijai Vordai no kultūras komitejas. Uh, thank you very much. <clears throat> Paldies. Domāju, ka šīs patiešām ir diskusijas, kas eh, sarīkots īstajā brīdī un bija nu no dienu gandarīta, ka arī uh, Uh, kultūras formā pagājušajā gada augstā pārstāve šo jautājumu pieminēja. Īstenībā par to vajadzēja runāt jau ļoti sen, jo kolēģi, kas strādā kultūras lauciņā, zina, cik kultūrai ir svarīga loma, arī radot dažādas saiknes starp cilvēkiem, ka citas metodas ir izrādījušās neveiksmīgas, bet kultūras dialogs, starpkultūra dialogs, dažādas kultūras aktivitātes pasākumi cilvēkus satuvina un um, ļauj izveidot tādas ilgstošas attiecības. Un tas pat bieži vien, nu, netraucējot cilvēku runā atšķirīgās valodās, jo kultūra ir tāda interaktīva. Tas ir tas, ko mēs darām. Nevienmēr ir viss jāieterpī vārdos. Ar lielu prieku es. Um, uh, Eh, uzklausīju šo domu par kultūru kā tādu vidi, ja mēs runājam par arhitektūras eh, nozari. Tai, protams, arī šeit ir eh, jāspēlē ļoti liela loma. Mēs nerunājam tikai par ēkām, kas tiek uzbūvētas, mēs runājam par vietām, kur cilvēki var tikties, vai mēs varam runāt arī par barjerām, kas tiek uzceltas, lai cilvēki nevarētu tikties. Es eh, pati piedalījos ārkārtīgi interesantā reģionālās attīstības a, eh, eh, ziņojuma veidošanā, kur tika runāts par marginalizētām kopienām. Mēs um, arī vēlējāmies uz šo pasākumu uzaicināt arhitektus, jo tie ir cilvēki, kas strādā uh, publiskā vidē, un jāsaka, ka daudzi baidās, nu, tā skarties klāt, tur kaut kādus projektus īstenot, bet e, Eiropas parlamentā darbojas intergrupa, Eh, kas eh, strādā pie eh, vispārīgas, pie sabiedriskas intereses projektiem, pie publiskām vietām. Nu, tur ir iespējams ļoti daudz dažādas interesantas projektus īstenot. Un tas, zināmā mērā, mūs novada arī pie jautājuma par demokrātiju. Mēs runājam par uh, cilvēku sanākšanu kopā, ka ir iespējams tikties dažādu kultūru pārstāvjiem, lepoties ar savu uh, kultūras mantojumu, strādāt pie tā. Mums patiešām ir jābūt ļoti atvērtiem. Mums jādomā par tādu kultūras uh, virzīšanu uz priekšu, uh, uz tās pastāvīgu atjaunotni. Tikai daži vārdi par um, ielu mākslu un cirku. Cirku bieži vien uh, neuzskata par tādu nopietnu kultūras vidi, kultūras uh, iestādi, bet jāsaka, ka cirkus māksliniekiem uh, bieži vien um, ir ļoti garš tradīcija ceļš. Cirks ir tāda mākslas forma, kas apvieno ļoti daudzus cilvēkus ar dažādām biogrāfijām. Es gribēju jums tikai pateikt, ka cirks un dažādi uh, cirka mākslinieciskie uzvedumi var būt ļoti labs veids, kā cilvēkus. Uh, sāpazīstināt citu ar citu. Un ir arī uh, tāda ļoti laba iniciatīva klauni bez robežām. Klauni dodas uz bēgļu centriem, bēgļu nometnēm, strādā ar šiem cilvēkiem. Nu, tad neaizmirsīsim arī šīs, nu, varbūt ne tik augstu vērtētās mākslas formas pēdiņās. Paldies, tagad Buknera kungs. Paldies. Man ir īs jautājums Labi, runāšu tālāk vācu valodā. Eh, kultūru mēs neatrodam tikai lasot grāmatas un dodoties uz kaut kādiem kultūras pasākumiem. Arī ikdienā kultūra ir klātesoša. Līdz ar to radio un televīzijai šeit ir ļoti nozīmīga loma kultūras tālākā nodošanā. Es tādēļ nesaprotu, kādēļ Euro News tagad ir pārdotas lielam Ēģiptes uzņēmējam. Viņam tagad pieder ļoti daudz šī raidītāja akciju. Un jāsaka, ka ir paredzēts arī pārtraukt raidīšu apraidi persiešu valodā. Es domāju, tas patiešām ir katastrofāli. Es gribētu dzirdēt vairāk informācijas, kādēļ tas tā notiks jo ir patiešām bēdīgi, ka Eiropa un e, tieši šis Eiropas rupors tiks tagad pārdots. Paldies! Es domāju, ka Broka kungs e, beigās varēs jums atbildēt, bet tagad došu vārdu visiem kolēģiem, kam ir jautājumi, lai varētu uz tiem sniegt kopīgas atbildes. Lūdzu, e, un tagad Pēterlis kungs. Dārgie kolēģi! Es patiešām esmu gandarīts, ka mēs uh, apfeta pirmajā sēdē šogad uh, pievēršamies tieši kultūrai. Šeit ir ārkārtīgi daudz vēl joprojām neapgūta potenciāla. Es uh, runāju balstoties uz savu personīgo pieredzi. Eh, tad, kad es biju Nigērijā un Kenijā kā vēlēšanu novērošanas misijas dalībnieks, es ļoti daudz dažādas kultūras sadarbības projektus redzēju. Mm un ar lielu uh, prieku vēroju, ka mūsu partneri tur uz vietas uh, uzdev daudz jautājums par mūsu politisko kultūru, par dažādām identitātēm Eiropā, un viņi runāja arī par tādu neformālāku pieeju, neformālākiem lēmumiem, un uh, viņiem tāpat bija daudz jautājumu, ko mēs domājam par samierināšanos, par uh, iz, izlīgumu. Uh, Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ne tikai veicināt kultūru tādā vārdu tiešā izpratnē, bet arī veicināt mūsu politiskās kultūras izplatību. Es domāju, ka Eiropas parlaments šeit varētu darīt ļoti daudz. lai mēs varētu arī uh, savu politisko kultūru izplatīt pasaulē, uh, Eh, ņemot vērā arī parlamenta mediācijas dienesta atbalstu. Mūsu rīcībā ir pietiekam daudz instrumentu un metožu, ko izmantot, lai varētu mūsu eh, sadarbības kultūrālo aspektu padarīt tādu nostiprinātāku. Paldies tagad, Vaigla kungs! Paldies! Es arī gribēju uzteikt to faktu, ka šodien mēs diskutējam par kultūru. Būtu, protams, vēl jaukāk, ja mēs šeit varētu ieslēgt apkurzālē. Jā, bet izskatās, ka uz apkur šodien tiek taupīts. Būtu arī uh, vēl jaukāk, ja zālē būtu lielāks apmeklējums. Nu, tas, protams, arī varētu šo zāli nedaudz iesildīt diskusijas varētu sarīkot varbūt daudz veiksmīgāk, ja mums jau būtu pieejams komisijas paziņojums. Es gribētu ar to iepazīties. Un, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, ir ļoti labi, ja mūsu priekšā ir kaut kāds arī attiecīgs dokuments, bet šobrīd vēl neesam varējuši ar to iepazīties. Kultūra ir neatņemama Eiropas identitātes sastāvdaļa, un eh, tā piešķir zināmu svāru Eiropas Savienībai, runājot arī par starptautiskajām attiecībām. Kultūrai ir sava vērtība. Mums ir jāsaprot, kā to iedzīvināt eh, mums uh, nevajag cilvēkiem kaut ko tikai diktēt vai mēģināt citus pamācīt. Mums ir jāsaprot, ka kultūra ir vērtība apmaiņa. Mēs varam labāk iepazīt cits citu pateicoties tieši kultūrai, bet jāsaka, ka bieži vien rodas nevajadzīgi šķēršļi. Tad, kad mēs runājam par kultūru, aizvien no jauna tiek pieminēts arī subsidiaritātes princips. jo subsidaritāte rada šķēršļus. Šodien tika pieminēts, piemēram, Gētes institūts un citas uh, Eiropas vadošo uh, dalību valstu iestādes, bet kas tad šeit rada problēmas? Kultūras joma. Uh, netiek pietiekami labi menedžēt dalību valstīs un uh, par kultūru, par dažādiem kultūras pasākumiem dalību valstīs uh, bieži vien ir atbildīgs atšķirīgas organizācijas. Varbūt, ka komisija varētu padomāt šeit par uh, kaut kādu dokumentu, kas kalpot par vielu pārdomām. Tā, lai Eiropas kultūra tiktu balstīta uz tādiem vienlīdzīgiem principiem un uh, līdztiesīgu dalību valstu pārstāvniecību. Un ja tiek runāts par Eiropas uh, lielvaras statusu kultūras jomā, mēs ātri vien šo lielvaras statusu varam zaudēt, uh, ja neizmantosim to pietiekam viedi. Runājot par starpkultūru dialogu, līdz šim tas, diemžēl, alaži ir cietis neveiksmi. Tādēļ mums ir daudz vairāk darba tajā jāiegulda. Mums jābūt daudz uh, godīgākiem, atklātākiem, jāmēģina izprast citu kultūru pārstāvi, citu reliģiju piekritēji. Un šodien mēs um, ar tā visa sākām esam spiest rēķināt. Paldies! Tas bija pēdējais kolēģis, kas uzstājās. Tagad došu vārdu mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Sākumā Maranī kungs, un tad pārējie viņa kolēģi uzstāsies, lūdzu. Ja mēs runājam par tādu vispārīgāku ieskicējumu. Īstenībā visi jūs pieminētie temati ir minēti mūsu paziņojumā. Šīs kultūras eh, sāknes, eh, kas tiek uzsvērts kā svarīgs kultūras eh, politikas elements, īstenībā Eiropā tas neatiecas uz ārpolitiku, bet, protams, uh, dažādus kultūras projektus mēs varam paplašināt un uh, nest tos arī ārpus Eiropas robežām. Ir ja sevišķi Balkānos uh, par šādu projektu īstenošanu tiek uh, daudz domāts. Mēs uh, ar Eiropas padomi sadarbojamies. Šo projektu īstenošanā ir padomā arī koprojekti ar UNESCO, lai uh, varētu šīs kultūras tradīcijas labāk īstenot un popularizēt. Mums ir jādomā par starpkultūru, dialogu, par to, kā uzlabot uh, daudzvalodību, kā parūpēties par labāku saprašanos reģionos, kur, piemēram, ir uh, bijusi tāda visai sarežģīta pagātne. Ja mēs runājam par kultūru un zinātni, ir jāmin arī zinātne, un tā uh, ir uh, aplūkota šajā paziņojumā, bet mēs nevaram tur pārāk daudz runāt par zinātni, jo galu galā galvenais uh, jautājums šeit tomēr ir kultūra, un mēs nevaram tur uh, pieminēt pilnīgi visu, ko vēlamies. Izskanēja daudz ieteikumu, un šie klauni bez robežām uh, patiešām. Uh, Tas ir ļoti iedvaism, iedvesmojoši un cirks kā mākslas forma noteikti ir kultūras sastāvdaļa, kas ir jāsaglabā un jāveicina. Paziņojumā tas arī ir uzsvērts. Ja runājam tā vispārīgāk, Nu, došu vārdu īstenībā komisijai, lai tā tiktu galā ar tādiem kutelīgākiem jautājumiem un uh, vairāk detaļu pieminētu. Bet īstenībā šajā tekstā, nu, ir pieminēts gandrīz viss, kas ir svarīgi kultūras jomā. Protams, ļoti daudz ir atkarīgs arī no dalību valstu politiskās grības, no politiskajiem lēmumiem, no virzības, ko vēlas uzņemties institūcijas. Jā, es varu piekrist kolēģim, kas runāja šeit par apkurus problēmām. Nu, dien šeit ir visai vēsi, bet atgriežoties pie kultūras. Jums ir pilnīgi taisnība. Āfrikā, piemēram, arī kultūras potenciāls pilnībā nav izsmelts, un mēs varam viņiem šeit nākt talkā. Un, kā jau teica Mogherīnī kundze, parādot labo piemēru, daloties gūtajā pieredzē ar citām tautām, ne jau mēģinot viņus uh, pamācīt, izl izliekoties gudrākiem, bet vienkārši, nu, parādot, ko esam pieredzējuši, tas noteikti būtu ļoti vērtīgi. Mums ir jādomā par dažādiem projektiem, arī politiskās kultūras ideja ir gana laba, un mēs noteikti varam parādīt šo labo piemēru. E, jūs pieminējāt Euronews, nu uz mums tas īsti neatiec, tas nav mūsu kompetencēs. Domāju, ka šajā telpā kāds noteikti labāk varēs atbildēt šo jautājumu. Tagad došu vārdu komisijai, lai tā tiek galā ar grūtajiem jautājumiem. Lūdzu, Zampieri kungs tagad. Paldies, Diego! Īstenībā Diego jau atbildēja uz uh, daudziem jautājumiem. Es gribēju jums pateikties gan par ieteikumiem, gan pausto atbalstu. U, diviem aspektiem pieskāršos. Tātad, ja runājam par Eiropas Savienības politisko kultūru, mēs īstenībā pie tā strādājam, nu, runājot par ES diplomātiju. Uh, Un paziņojumā mēs negribam šīs divas lietas sajaukt kopā. Mēs nevēlamies, lai mūsu uh, E, kultūra kaut kādā veidā tiktu uzlūkot par propagandu. Nē, mēs te nepiekopsim ES e, propagandu, bet diplomātija arī ir viens no instrumentiem, kā vērsties pie citu valstu pilsoņiem tiešā veidā. Bet tas nav saistīts ar kultūru. Ja mēs runājam par kultūru, mēs runājam vienkārši par kultūras darbinieku sadarbību. Un, ja mēs runājam par um, šo valstu diplomātiju, labi, tas arī tiek izmantots, bet tas ir kas cits. Tālāk par dažādiem kultūras institūtiem. Es dzirdēju divus viedokļus. Proti, ka šie institūti veica izcilu darbu un vajadzētu šeit padomāt arī par tādu eiropeizāciju šajā jomā lai eh, šie institūti varētu labāk sadarboties un darboties Eiropas līmenī. Bet jāsaka, ka ne visās dalībvalstīs eh, ir šādi instrumenti, ne visās ir šādi kultūras institūti, kas ir labi finansēti un tā tālāk. Kāds tad varētu būt risinājums? Šie institūti varētu sadarboties eh, ar tādām jumta organizācijām, domājot par vērienīgākiem projektiem, mēs arī varētu viņiem palīdzēt. Mēs uh, saprotam, ka tas zināmā mērā ir tāds eksperiments, bet uzskatām, ka varam palīdzēt tikties ar šiem institūtiem, tie pārstāvjiem, lai uh, īstenotu dažādus koprojektus. Nu, kā tad varam uh, dažādas problēmas izskaust, proti padomājot par optimizāciju un labāku strukturēšanu. Un Diego runāja arī par zinātni, un jāsaka, apvērsnes 2020 tajās programmās var piedalīties visas dalību valstis, un ir projekti, ko ir iespējams īstenot tikai sadarbojoties. Tika pieminēts arī kultūras dialogs, ir Erasmus Mundus uh, programma un ir arī šis starpkultūru uh, dialogs, un jāsaka, ka zinātnes diplomātija šeit var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Tātad zinātne var spēlēt ne tikai lomu, mēģinot atrast zāles uh, vēža ārsteišanai, bet arī veicinot sadarbību veselības jomā Eiropā. Ja runāju par Euroņās, man jāatzīstas, ka man vairāk, manā rīcībā nav vairāk informācijas, tātad, nu, es šeit neesmu kompetents atbildēt. Labi, tad Connect eh, ģenerāla direkcija varētu uz to atbildēt. Nu, jāsaka, mums vairāk nav no laika, mēs jau esam um, iekavējuši, paldies par atbildēm, un es saprotu, ka referentiem ir kaut kas beigās jāpasaka. Anticipare le, le, le, le closing remarks okay. del collega Brock, voglio solo dire una piccola cosa perché siamo nella doppia veste. Anche Tātad es mm, mm, gribu sākumā uzstāties pirms Broka kunga. Mēs abi esam līdzreferenti. Jāsaka, ka mēs arī rūpīgi pierakstījām visas kolēģu idejas un priekšlikums. Gribēju pateikties ģenerāldirekcijai. direkcijai Tika pieminēti daži jautājumi, kas ir ļoti tuvu arī manai sirdē, tie, ko pieminēja Pēterlis kungs, dažādas asis, tālāk uh, diplomātijas, kultūra. Jāsaka, ka nu diena ir vairāki kultūras institūti, dalībvalstīs, kas nedarbojas pārāk harmonizēti, bet trešajās valstīs ir īpašas, īpaši tādi punkti, ko var izmantot, lai varētu uzlabot sadarbību kultūras jomā. Jādomā arī par to kultūras institūtu iesaistu kopīgajā darbā, kas vēl nav tik spēcīgi pārstāvēt trešajās valstīs. Un jāsaka, ka uh, kultūras daudzveidība, protams, ir milzīga bagātība, kas ir uh, jāizsargā un jāglabā. Mums ir jāturpina veicināt mūsu kopīgās kultūras vērtības. Es ceru, ka. Mēs varētu komitejā sagatavot īpašas, īpašu programmu veltītu Eiropas kultūras gadam, lai varētu saprast, kā dažādus projektus dažādās dalībvalstīs varētu labāk saskaņot, raugoties, kā tas galu galā varētu tikt īstenots praksē. Erasmus programma jau ir piedzīvojusi 30. gadskārtu. Ir ļoti daudz dažādu kopīgu tēmatu, kam var pievērsties. Mēs šeit nerunājam tikai par stipendijām, ko saņem atsevišķi studenti, bet arī eh, par citām komponentēm, kas raksturīgas šai programmai ir jārunā arī par ļoti daudzām partnerībām, kas, piemēram, tiek dibinātas starp universitātēm arī eh, trešajās valstīs. Mums varbūt vajadzētu padomāt par tādu labāku, organiskāku ietveru tam visam ko varētu uh, arī labāk iedzīvināt ES ārpolitikā. Šis darbs ir jāveic soli pa solim. Mēs, protams, nesagaidām, ka viss tagad notiks šausmīgi ātri. Bet mēs, protams, vēlamies arī konkrētas um, rezultāts. Un tagad, Brauka kungs, lūdzu, dārgie kolēģi, es gribētu lūgt, ja jums ir konkrēti priekšlikumi, jūs tos varētu jau mums tagad paziņot, un mēs tad kopīgi varētu to visu atzīmēt, un ja jums ir konkrēti priekšlikumi, ko varētu īstenot, tad, nu, būtu ļoti labi, ja jūs mūs par tiem informētu. Tas, protams, mūsu darbu padarīt gan saturīgāku, gan vienkāršāku. Un 22. martā tad uh, ziņojums šķiet tiks piedāvāts izskatīšanai komitejās. Un mēs tad arī līdz ar to varēsim ievērot visu paredzēto procedūru, lai 30. maijā varētu jau paredzēt balsošanu lai pirms vasaras um, atvaļinājuma laika varētu šo jautājumu tad finalizēt. Un tad iespējams plenāra sēdē jūlijā varēsim balsot. Nu, domāju, ka tā varētu būt tā loģiskākā procedūra. Gribēju pateikties Fosters kundzei Gribēju pateikties Kostas kundzei, gribēju uh, pateikties par visām šīm iniciatīvām un jāsaka, jo vairāk es pie šī jautājuma strādāju, jo vairāk uh, tas man iepatīkas. Liel